ir atkāpies no šī amata. Atgādinu, ka termiņš kandidātu pieteikšanai ir otrdiena pulksten 18. Kandidāti jāpiesaka prezģenerāla direktoram birojā R00.101 Luis Vaisas ēkā espace PSG de la prezidents, eh, tātad prezidentūras biroju telpu, tur var iesniegt eh, eh, kandidātu vārdus un kandidātu pietiekumiem